I give the floor to uh, Madame Vaidere, our rapporteur on this uh, report, and I assume you have a full plate now. <laughs> Thank you. Uh, sirsnīgs paldies, prezidents kundze. Uh, vispirms es gribētu pateikties visiem runātājiem, kuri atrada laiku šodien ierasties un arī par saturīgajiem referātiem. Uh, šis, protams, šis ziņojums man ir ārkārtīgi izaicinošs, jo temats ir jauns un. Vai nav tulkojuma šobrīd? Channels. Jā. Uh, es, uh, tad īsumā es gribēju pateikties visiem tiem, kas šodien ir ieradušies, atsaukušies uz mūsu aicinājumu. Uh, Un, jo, kā jūs eh, redzat, tad temats ziņojumam ir ārkārtīgi interesants. Tas ir jauns temats, jo šī smagā finanšu krīze ir arī. Vai nav joprojām tulkojuma? Es turpināšu mazliet parunāt, kamēr tulkojums. There is a translation or is, there is not? Ir, ir, ir tulkojums, skaidrs, jā. Uh, <laughs> man trešo reizi jāsāk labi, bet es neatkārtošos. Ziņojums ir ārkārtīgi sarežģīts, jo sarežģītas ir problēmas, jo jāsaka, ka tik smaga ekonomikas krīze, pasaules ekonomikas un finanšu krīze Eiropu un visu pasauli nav pāršaukusi jau ļoti sen. Es esmu ekonomikas profesori, es ļoti labi saprotu šīs sekas, ko ir krīze izraisījusi. Un es gribētu uzreiz uh, varbūt divas, es zinu, ka priekšsēdētāji gaida, lai mēs runātu īsi, un tas ir pilnīgi pamatot, bet eh, div, par divām lietām es tomēr gribētu runāt. Pirmkārt, šis ziņojums, ko mēs gatavosim, noteikti neatrisinās Eiropas Savienības valstu iekšējās problēmas, lai cik tās arī asas un svarīgas arī nebūtu. Mēs nevarēsim dot ieteikums, ko darīt Spānijai, Itālijai, Grieķijai, kā rīkoties iekšpolitiski, jo mēs zinām, ka Eiropas līmenī jau ir divas pieejas, divas asas pieejas. Ir viens, viena pieeja, lūk, ka mums ir tagad beigušies finanšu resursi, dodiet mums vairāk naudas, lai mēs varētu veikt reformas un veicināt attīstību. Otra pieeja ir dzīvosim savu resursu robežās, mēģināsim nepieaudzēt parādus, jo situācija, kas ir izveidojusies ar, piemēram, ar Grieķijas ārējo parādu, ka tas ir trīsreiz lielāks par Māstrihtas kritēriju, Itālijas ārējo parādu, kas ir divreiz lielāks, šos jautājumus mēs neatrisināsim. Tie nebūs mūsu uh, mūsu skatu lokā. Bet es gribētu ļoti pateikties īpaši tiem runātājiem, kuri norādīja, ka Eiropas Savienība, mēs esam atbildīgi par to, kas notiek trešās pasaules valstīs šobrīd, valstīs ārpus Eiropas Savienību. Un patiešām es varu tikai pievienoties runātājiem, kas redz sekas, ko ir radījis eksporta samazinājums uz šīm valstīm, kā ir pieaudzis šo valstu parāds, kā ir samazinājušās investīcijas, kā ir samazinājusies oficiālā attīstības palīdzība. Tā ir, tās ir tiešās krīzes sekas uz trešajām valstīm. Un mums ir patiešām jādomā, ko mēs varētu darīt šajā ziņā. Un es domāju, ka mums ir patiešām, ko eh, pieminēja vairāk runātāji, ka mums ir ar šī attīstības palīdzība arī jāmaina, jāievieš jauni principi, vienmēr jautājot, ko grib panākt. Piemēram, tika pieminēts 45 miljoni Marokai dzimuma līdztiesības programmai. Tātad mums ir pilnīgi precīzi jāzina, ko mēs gribam panākt. Man ļoti patika tas, ka mums ir, eh, ko teica Šuterkungs, ka mums ir jāiedrošina šīs valsts veidot šīs sociālās aizsardzības tīklus, ko lielas valsts izdara dažkārt, un Brazīlija, eh, Indija, bet mazām valstīm uz to dažkārt nepietiek spēka. Tas ir ļoti svarīgi krīzes apstākļos un par to mums ir jādomā. Ļoti svarīgi ir, lai šajās valstīs tiktu radītas darba vietas, lai palīdzība nebūtu tikai sociāla, lai palīdzība būtu attīstoša lai vairāk izglītībā tiktu investēts, noteikti izglītībā, infrastruktūrā, tātad darba vietās, lai šī palīdzība būtu mērtiecīga, tāda, kas palīdz šīm valstīm attīstīties. Ļoti nozīmīgs, protams, ir neaizsargāto grupu jautājums ja uh, Eiropas Savienībā mēs ļoti bieži redzam, ka tieši vīrieši krīzes laikā izrādās visneaizsargātā grupa, ka tieši vīrieši salūst, palikdami bez darba, tad, lūk, trešās pasaules valstīs, ja tā drīkst teikt, tieši sievietes, bērni ir visneaizsargātākās grupas. Un par to mums arī ir jādomā. Tātad es uh, domāju arī, jā, arī par nevalstiskajām organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, pilsoņu tiesībām, Um, politiskajām tiesībām ir ļoti, ļoti liela nozīme, un mēs nedrīkstam arī tās aizmirst. Uh, mēs, mums ir jāstrādā pie tirzniecības līgumiem. Es strādāju arī starptautiskās, gan ārlietu komitejā, gan starptautiskās tirzniecības komitejā, un es zinu, cik ļoti svarīgi ir brīvā tirdzniecība tirzniecības līgumi ar valstīm ārpus Eiropas Savienības, lai šīs valsts varētu nopelnīt tirgojoties ar mums, godīgi tirgojoties, lai mēs atbalstītu šo godīgo tirzniecību. Tātad mans princips ir noteikti darba vietu radīšana, ekonomikas attīstība, palīdzība cilvēkiem tādā veidā, lai viņi varētu risināt problēmas šajās valstīs uh, ar uh, darba vietu attīstības palīdzību un palīdzot tiem, kuri paši sev nevar palīdzēt tas būtu tas, ko es ļoti īsā laikā varu pateikt, un tiešām sirsnīgs paldies tiem, kas deva rekomendācijas, kas deva padomus, eh, kā mums strādāt, jo es arī ceru, ka kolēģi, tie, kas šeit ir klāt un arī, kas šodien nav klāt, eh, nāks ar savu ieguldījumu, jo mums ir jādod risinājumu. Mēs esam lielā mērā atbildīgi par to, kas notiek, arī ārpus Eiropas Savienības, tieši mūsu krīzes dēļ, mūsu neapdomīgās rīcības dēļ, mūsu izšķērdības dēļ. Tāpēc mums ir jārod risinājums un jādod ieteikumi arī šajā ziņā. Paldies jums! Thank you very much, Madam Vaidere. I now have uh, three colleagues on my speaking list, and um, it's Ms. Madam Gomez, Mr. Tavares, Mr. Görens. Okay, and I ask you